Ladies and gentlemen, please. Dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet savas vietas un sāksim mūsu priekšsēdētāju konferenci. Šī priekšsēdētāja konference ir atvērta un visi parlamenta deputāti drīkst tajā piedalīties. Visi parlamenta deputāti drīkst piedalīties šajā priekšsēdētāja konferencē. Dear colleagues, can I ask you? Kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Paldies. Pra Es esmu gatavs uh, atklāt šo priekšsēdētāju konferenci, kā jau teicu, šī konference ir atvērta. Es gribētu sveikt Van Rompei kungu, padomas priekšsēdētāju, un arī Šefkoviča kungu, komisijas viceprezidentu. Uh, Vai jums ir kaut kas sakāms par reglamentu? Lūdzu, Alvaro kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tāds uh, īs uh, informatīvs paziņojums. Kāpēc jūs izvēlējāties? šo formātu, tieši kad mēs tiekamies ar Van Rompēkungu, parasti tā ir plenārsēde, tad mēs eh, runājam ar Van Rompēkungu, iesaistot visu parlamentu. Es saprotu, ka šī ir atvērta konkurence, bet kāpēc tieši šāds eh, formāts? Es eh, izvēlējos šo konkrēto formātu šai sanāksmē tieši, lai mēs varētu tikties un uzdot jautājumus Van Rompēja kungam. Es izvēlējos to tāpēc, ka šo sanāksmi ir viegli organizēt, viegli sasākt uzreiz pēc um, Eiropadomes sanāksmes. Eiropadoma notika piekdien, 4. februārī, un ja mēs būtu vēlējušies aicināt Van Rompēju kungu, lai viņš nāk pie mums un atskaitās plenārsēdes formātā, tad mums nāktos gaidīt. Un Mums jau ir bijis gadījums, kad mēs sagaidījām Andrompiju kungu un viņa ziņojumu trīs nedēļas pēc Eiropa padoms, un tas ir daudz par gāru šīs termiņš, un e, starplaikā var notikt daudz dažādi notikumi, un mēs gribējām pēc iespējas ātrāk tikties ar viņu. Šodien ir jau otra diena, un padomi notika piekdien Šī ir atvērta konference, ik viens deputāts, kurš to vēlas, drīkst nākt šeit piedalīties, drīkst uzdot jautājumus, piedalīties brīvajā mikrofonā. Tas ir ļoti viegls un ērts formāts. Vienkārši, lai ātrāk. Vēl reglamenta jautājums. Es gribēju uzdot jautājumu. Kāpēc prezidentūras pārstāvis nevar ieradies šo sanāksmi? Kur ir Ungārijas prezidentūras pārstāvis? is a, a answer as usual. Atbild ir kā ierasts. Tā kā tas ir ziņojums, ko mums sniegs Eiropadoms priekšsēdētājs. Un tad, kad padoms priekšsēdētājs iepriekš nāca pie mums un ziņoja, tad arī eh, tajos citos gadījumos prezidentūras pārstāvi nebija klāt. Es runāju par padoms eh, prezidentūras pārstāvjiem. Mēs negribam sajaukt visas institūcijas kopā. Mums ļoti patīk padomas prezidentūra, mums nav nekas pret to. Bet šodien pie mums ir atnācis eiro padomas priekšsēdētājs, un tā ir ļoti tipiska procedūra, ko mēs īstenojam. Vēl kāds jautājums? Merci, Monsieur le Président. Quand nous avons débat... Paldies, priekšsādātāji. Kad mēs diskutējām par Eiropadomes sagatavošanu 2. februāra pēcpusdienā, mē, mums bija divi darba kārtības punkti šai padome - enerģētika un jauninājumi. Un tieši tajā pašā dienā tika ierosināts iekļaut darba kārtībā vēl trešo jautājumu par ekonomikas situāciju, bet parlaments netika informēts par to, ka darba kārtība tika papildināta. Jautājums, kā mēs politiski varam aps, apspriest Eiropadomes uh, darba kārtību, ja mēs neesam informēti par šo darba kārtību un izmaiņām tajā. Uh, un priekšsēdētāja kungs, es lūgtu, lai Eiropadomas priekšsēdētājs ar mums kopā sagatavo šo darbu kārtību. Es ļoti labi saprotu jūs, dāmas un kungi, bet varbūt eh, mēs tagad varētu beigt eh, diskutēt par reglamentu jautājumiem. Mums jau ir ieradies Eiropadomas priekšsēdētājs, un mēs varam uzdot viņam visus tādus jautājumus, tāpēc mēs gribētu uzsākt diskusiju. Jūs, parlamenta deputāti, varat vaicāt eh, jebkuru jautājumu, varat adresēt šo jautājumu Eiropadomas priekšsēdētājiem. Varbūt sāksim mūsu īsto procedūru. Paldies. Priekšsēdētāja kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dārgie kolēģi. Es ar lielu prieku turpinu šo tradīciju proti ziņo daždienas pēc Eiropadomas parlamentam par Eiropadomas diskusijām. Tas ir daudz labāk nekā darīt to daudz vēlāk. Un Līgumā ir rakstīts, ka mums ir jādiskutē par Eiropadomu secinājumiem plenārsēdes formātā arī. Es gribētu pateikties par šo iespēju piedalīties priekšsēdētāju konferences sanāksmē, kas tiek noturēta tikai dažas dienas pēc Eiropadoms. Es eh, sākšu ar kādu tēmu, kas joprojām ir ļoti svaigi mūsu prātos. Es gribētu runāt un sākt eh, eh, ar situāciju Ēģiptē. Arī Eiropadomē tika runāts par šo jautājumu. Bija arī sanāksme drīzumā pēc pirmajiem notikumiem Kairā un citās pilsētās. Mēs pieņēmām politisko deklarāciju par Ēģipti un reģionu kopumā. Vēsture eh, attīstās un notiek pārmaiņas. Tā stabilitāte, kas kādreiz tur eksistējusi, tā ir zaudējusi savu stabilitāti, tāpēc ka uh, cilvēki cenšas iegūt sociālo taisnīgumu. Laukumi un ielas ir nemierpārņemts un ir uh, Mēs savā deklarācijā nosodām jebkura veida vardarbību, un mēs arī aicinām Eģiptes iestādes eh, tiekties apmierināt Eģiptes cilvēku vajadzības ar politiskām reformām un nevis represijām. Ir nepieciešams uzsākt eh, pārējais process, un mēs esam gatavi no Eiropas Savienības puses atbalstīt demokrātisku pārēju, lai būtu brīvas vēlēšanas, lai būtu respektēti plurālismu principi. Mēs esam gatavi darboties jaunā patarības gaisotnē. Mēs esam gatavi atbalstīt tās valstis šajā reģionā, kas realizē politiskas un ekonomiskas reformas. Un mēs arī lūdzām, lai augstā pārstāve ziņo eh, šīs atziņas, tad, kad dosies pirmajā vizītē uz Ēģipti un Tunisiju, un eh, lai arī pauž Eiropas Savienības atbalstu transformācijas procesiem. Šie negaidītie notikumi rezultātā ir noveduši pie ļoti daudzām dažādām deklarācijām un paziņojumiem, kas nāk no mūsu Eiropas Savienības puses. Bet visos šajos ziņojumos vēstījums bija vienāds. Ir pausts atbalsts brī, brīvībai, fundamentālām reformām, lai reformētu visu sistēmu. Un visi šie atšķirīgi atsevišķie paziņojumi tika konsolidēti vienā deklarācijā, ko mēs apstiprinājām padomē. Un tagad es gribētu pāriet pie iekšējiem tematiem, kurus arī mēs eh, izrunājām padome, Eiropadome. Eh, vispirms, tā, un tā bija mana institīva, uh, Mēs um, runājām par divām tēmām, kas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu Eiropas ilgtermiņa attīstību. Šie divi temati ļauta mums um, pāriet no tādas nekavējušas krīzes situācijas noregulēšanas uz ilgtermiņa attīstību. Un proti šīs divas tēmas ir enerģētika un inovācijas. Abi šie temati ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu nākotnes izaugsmi. Ir ļoti svarīgi ņemt to vērā, lai nodrošinātu Eiropas uh, stratēģiju līdz 2020. gadam. Mēs izrunājam šīs tēmas, mēs pieņemam konkrēts lēmums ar konkrētiem termiņiem. Mēs runājam par energo, enerģētisko tirgu, kas apvienotu arī dažādos tīklus, kā arī mēs atbalstījām ideju par vienotu pētniecības zonu mēs e, nonācām pie atziņas, ka mēs atpaliekam un mēs nesasniegam mūsu mērķi sasniegt 20% e, līdz 2020. gadam. Arī zinātnes e, ziņā mēs atpaliekam no Amerikas Savienotām valstīm un varētu teikt arī no Ķīnas. Mēs uzklausījām komisijas prezentēto progresu ziņojumu par lēmumiem, kurus mēs pieņemām iepriekšējā nedēļā. Un šeit es gribētu izmantot šo iespēju un pasvītrot, ka ar komisiju mums ir bijusi lieliska sadarbība. Mēs lieliski sadarbojamies ar priekšstādāju vietnieku eh, Šefkoviču kungu, kas eh, vēlāk stāstīs sīkāk par enerģētiskajiem jautājumiem un par inovācijas jautājumiem, kurus mēs diskutējam. Eh, visbeidzot, mēs runājam arī par ekonomisko situāciju. Kopējais, kopskats uz Eiropas sit, ekonomisko situāciju ir uzlabojies. Šobrīd biznesa indikātori, finansiālajā rādītāji ir uzlabojušies, arī eh, citi rādītāji nodrošina konfidences celšanos. Mēs redzam, ka visas tās iniciatīvas, ko realizējušas mūsu valdības, atmaksājas. Tomēr mēs eh, apzināmies, ka joprojām ir ļoti daudz nepadarīto darbu, un mēs nevaram būt pašapmierināti. Mums ir jāmācās no krīzes Un to darot, mēs e, esam gatavi izmantot šo brīdi un pieņemt visaptverošu likumdošanu paketi marta mēnesī. Es atļaušos pasvītrot galvenos elementus tajā. Vispirms ekonomiskā pārvaldība, e, kas izriet no darba grupas ziņojuma par ekonomisko pārvaldību komisijas priekšlikumiem arī. Arī tas šī darbs tiek veikts sadarbībā ar parlamentu. Otrs punkts konkrēti priekšlikumi Eh, lai nostiprinātu pagaidu stabilitātes instrumentu, lai nodrošinātu efektivitāti, lai arī sniegtu papildu atbalstu. Trešais punkts. Galējais lēmums, kas izriet no līguma grozījuma, kas ir nepieciešams, lai definētu operatīvās iezīmes un stabilitātes mehānismu. Es ceru, ka mēs to pabeigsim līdz Eiropadomas sanāksmei, kas ir paredzēta 24. un 25. martā. Ceturtais, tās ir programmas Sīrijai un Grieķijai. Piektais, budžeta un izaugsmes prognožu stiprināšana. Un visbeidzot, attiecībā uz banku sistēmu, šeit ir nepieciešams strādāt ar stresa eh, pārbaudēm un ir nepieciešams identificēt, identificēt vājās vietas banku sfērā. Mēs esam gatavi runāt par konkrētiem termiņiem. Eiropa doma apstiprinās pilnu šo pasākumu paketi 24. un 25. martā. Valstu un valdību vadītāji, kas nāk no 17 eirozonas valstīm, diskutē par to, kā panākt spēcīgāku ekonomisko konverģenci strādājot kopā, uh, Eh, kopā veidojot arī nacionālās politikas, saskaņojot tās, līdz ar to palielinot konkurētspēju. Tā vietā, lai runātu tikai par rezultātu, proti par gada deficītu, mēs varētu ieskrīties arī eh, politikās, kas ir nedaudz ātrāk par rezultātu, un šādi tie ir jauni. Mūsu kopīgai valūtai ir nepieciešams jaunas kopīgas politikas. Uh, Es eh, gribētu atzīmēt pozitīvi, ka eh, šīs eh, valsts, Eirozonas valstis uzskatīja, ka tiešām ir nepieciešams sadarboties vēl ciešāk ne tikai makroekonomiskās uzraudzības ziņā, un tas paver mums plašas jaunu darbu iespējas. Tagad mūsu apņemšanās būtu jāpārvērš praktiskā darbā, kādās jomās darbosimies, kādus instrumentus izmantosim, kādās robežās. Uh, mēs to darīsim. Es esmu saņēmis mandātu eh, konsultēties ar Eirozonas valstīm. Un esmu gatavs arī ziņot par šo konsultāciju rezultātiem saskaņā ar, ar līgumu un sadarbībā ar komisiju. Mēs iesaistām mūsu darbā arī interesētās valstis, kas nav Eirozonā. Un ir paredzēts diskutēt par ziņojumu par šo, kas veltīts šai tēmai marta vidū. Tagad atgriezīšos pie eh, konkrētā, ko mēs pabeidzām pagājušajā nedēļā. Vēl pirms tam es eh, gribētu pieminēt eh, ekonomisko koordināciju. Tas nozīmē to, ka mums jāstrādā vienā virzienā. Esmu uh, pārliecināts, ka mēs atradīsim kopēju ceļu un mēs to varēsim sameklēt līdz marta mēnesim. Gribētu jums atgādināt, ka mums ir ļoti svarīgi saglabāt eh, spēcīgu valūtu. Gribētu atzīmēt, ka inflācija desmit gadu garumā bijusi zem diviem procentiem un kopumā Eirozonā ir sabalansēts tekošais konts. Un mēs darīsim visu, ko varam, lai saglabātu Eirozonas finansiālo stabilitāti un marta Eiropadomes lēmumi būs ļoti svarīgs solis minētajā virsienā. Paldies! Uh, thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, priekšsēdētāji vietniekungs Šefkovičs kungs, lūdzu. Paldies, godāmais priekšsēdētāji, godāmie deputāti. Vispirms es gribētu atvainoties Barozo kunga vārdā Komisijas priekšsēdētājs Baroza kungs eh, nevar piedalīties šajā diskusijā, tāpēc, ka jau sen, ilgu laiku atpakaļ ir ieplānot kādu valsts vizīti, un Baroza kungs ir iesaistīts tajā šobrīd. Un es eh, esmu gatavs komisijas vārdā ziņot par Eiropadoms rezultātiem. Mēs jau parlamentā runājām par to, ka Eiropadomē tika skatīt ļoti svarīgi jautājumi. Enerģētiskās eh, lietas, kā arī inovācijas, ir jautājumi, kas ir ļoti svarīgi mūsu nākotne. Šeit pieņemtie lēmumi nodrošinās darba vietas un ekonomisko izaugsmu. Eiropadam, kas notiek pagājuši piekdien, pieņēma lēmumus ar konkrētiem termiņiem. Mēs pieņemam lēmumus par enerģētiku, par inovācijām, un šie pieņemtie lēmumi ļoti saskan ar mūsu kopējo pārvaldības uzlabošanas kontekstu. Droši vien zināsiet, ka nesen komisija ir publicējusi pirmo izaugsmes pārskatu, kur ir ieviesis Eiropas semestra jēdziens, un mēs kopā ar padomu strādājam pie ekonomiskās pārvaldības jautājumiem. Mēs strādājam arī pie pastāvīgā stabilitātes mehānismu. Mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka Eiropas Savienība ir gatava darīt visu, lai uzlabotu ekonomisko pārvaldību e, ne tikai Eirozonas valstīs, bet arī plašāk ka mēs esam gatavi stimulēt visu pozitīvo, kas nodrošinātu jaunas darba vietas. Eiropas institūcijas ir gatavas strādāt kopā, lai sasniegtu, sasniegtu minēto kopīgo mērķi. Ir ļoti labi, ka dalībvalsts arī ir gatavs dot savu ārtavu šajā sarežģītajā darba kārtībā. Ir svarīgi stiprināt konverģenci starp mūsu ekonomiskajām politikām, tas viss, lai panāktu konkurētspējas augšupeju. Vispirms likumdošanas pakete par ekonomisko pārvaldību. Šai ziņā Eiropa padome aicināja ECOFIN padomi nonākt pie kopīgas nostājas marta mēnesī. Un komisija gribētu arī atzīmēt eh, parlamentu iesaisti šajā jautājumā, lai panāktu galējo vienošanos jūnija mēnesī. Komisija ir gatava uzklausīt parlamenta viedokļus, mēs esam gatavi ņemt vērā priekšlikumus, esam gatavi iestrādāt šos mm, priekšlikumus arī mūsu darbos un arī iesaistīt tos man eh, Rompēja kunga organizētajā mm, darba grupā. Mums ir divi likumdevēji, ir svarīgi iesaistīt tos partnerībā. Ir svarīgi ņemt vērā funkcijas, tad viena puse prezentē iniciatīvas, otra priekšlikums. Uh, Un martā komisijai noteikti darba kārtība. Mums ir prioritātes struktūra reformas ziņā, fiskalās konsultācijas ziņā. Un komisija gribētu pasvītrot, ka šīs prioritātes attiecas ne tikai uz stabilitātes un konverģences eh, programmu, arī uz nacionālo reformu programmu. Tāpēc struktūra reformas un fiskālā konsolidācija ir jāskata plašākā mm, kontekstā. Uh, saistībā ar um, stratēģiju līdz 20. gadam, saistībā ar mūsu programmām jauniešiem, zinātni, arī zaļo izaugsmi, jauno darba vietu radīšanu. Un komisija uzskata, ka Eiropas um, semestra īstenošana un arī stratēģijas īstenošana līdz 2000. gadam um, nodrošinās visus apstākļus, lai būtu iekļaujoša un stabila izaugsme. Tāpēc eh, mums ir jāņem vērā visi paredzētie soļi. Vispirms eh, ciešāka kooperācija, lai uzlabotu konverģenci, lai būtu iekļaujoša attīstība. Un tāpēc ir nepieciešams koordinēt pilnīgi visas eh, politikas. Šeit es gribētu pazīdot tīpaši stratēģiju, arī semestra iniciatīvu. Un šai ziņā Mēs no padomas arī dzirdējām par tādiem, tādām indikācijām, ka arī valstis, kas darbojas Eirozonā, ir gatavs uzlabot konverģenci, līdz ar to uzlabot konkurētspēju, kas pilnībā saskanēs ar līguma normām. Dalībvalsts ir gatavs respektēt Eiropas institūcijas, institūciju lomu, arī vienotā tirgus principus, un šeit es gribētu ļoti skaidri teikt, šeit No institūcijām netiek ņemta nost nekāda kompetence. Un komisija atbalsta jebkādu institīvu, kuras mērķis ir uzlabot uh, koordināciju, lai panāktu mm, augstāku konkurētspēju, un mēs esam gatavi strādāt tā, lai nodrošinātu pilnību, nu, pilnīgu līgumu normu īstenošanu. Kā jau Brozo kungs teica, mēs uzskatām, ka līgumā ir doti visi instrumenti, kas ļauj mums padziļināt un uzlabot ekonomisko pārvaldību. Mēs turpinam konsultācijas, eh, par tām jau runāja Van Rompeikungs, un šīs konsultācijas notiek mm, ciešā sadarbībā ar komisijas priekšsēdētājiem. Mēs gatavojamies Marta Eiropadomē, un komisija atbalsta nolūku strādāt plašāk. Mēs atbalstam arī visus centienus, kas ir mērķēti uz konkurētspējas palielināšanu. Mēs esam gatavi darīt visu, kas ir paredzēts līgumā, iesaistot arī mm, parlamentu. Mēs esam gatavi respektēt parlamenta lomu, jo šādā veidā mēs apvienosim mūsu savienību. Tālāk par enerģētiku un inovācijām. Abi šie jautājumi ir ļoti svarīgi Eiropas stratēģijai attīstībā līdz 20. gadam. Eh, tas viss ir saistīts ar mūsu ilgspējīgās attīstības nodrošināšanu. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka enerģētika un inovācijas ir divas jomas, kur Eiropas dimensija varētu sniegt ļoti lielu pievienoto vērtību. Pirmā īpašā energo uh, padomu par enerģētiku noteica konkrēts rādītājs, kas mūtu, būtu jāsasniedz. Mums ir nepieciešams pātrināt ātrumus, lai mēs panāktu visus mūsu nospraustos mērķus gan enerģētikas, gan zinātnes jomā. Mums ir konkrēts jomas, kur ir jāstrādā, mums ir arī ārējā enerģētikas politika, kuras ietveros dalībvalsts ir gatavs mainīties ar informāciju par ārējiem līgumiem. Pagājušajā nedēļā es jau teicu, ka energoefektivitātes eh, paaugstināšana eh, nozīmē iesaisti arī no patērētāju un uzņēmumu puses. Mēs esam gatavi radīt jaunas darba vietas, eh, samazināt emisijas, mēs esam gatavi arī uzlabot energoefektivitāti un ir tīpaši publiskajā sektorā. Pilnībā integrēts iekšējais tirgus ir ļoti svarīgs konkurētspējas attīstībai, jānodrošina arī drošas energoresursu piegādes. Mēs esam gatavi e, pabeigt šo iekšējo tirgu līdz 2014. gadam. Esam gatavi īstenot e, dažādas likumdošanas iniciatīvas, noņemt dažādas šķēršļus. Tas viss ir nepieciešams izaugsmes nodrošināšana, lai mūsu patērētāji varētu ietaupīt 30 e, miljonu eiro, saņemot energoresursus no lētāk pakalpojumu sniedzēja ir nepieciešams izmantot arī adekvātus finanšu instrumentus, lai neviena dalībvalsts nebūtu izolēta no šī tirgus līdz 2015. gadam. Un komisija ir gatava nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem par infrastruktūru un investīcijām. Mēs atbalstam arī gatavību investēt atjaunīgos resursos, arī risināt CO2 jautājumu un arī Mūsu apņemšanās strādāt ar ārējo politisko dimensiju arī ir ļoti svarīgs atzinums, kur mēs atbalstam. Komisija sniegs paziņojumu par ārējo politiku energoresursu jomā vēlāk šajā gadā. Mēs eh, esam gatavi atbalstīt enerģētiku un inovācijas jautājumus. Un inovācija komisijas prāt būtu jāliek eh, centrā, un tas ir izrīts arī eh, stratēģijā līdz 20. gadam. Mēs esam gatavi strādāt un sasniegt mūsu ambiciozos mērķus. Mēs esam gatavi identificēt konkrēts rezultāts, kurus centīsimies panākt. Eiropadomas secinājumi iet šajā virzienā, un mēs to atbalstam. Komisija ir aicinājusi Eiro padomi rīkoties stratēģiski, lai inovatīvās politikas būtu visaptverošas Un tāpēc mēs ar gadrību secinam, ka Eiropadome ir ņēmis vērā mūsu ierosinājumus. Mēs uzskatām, ka Eiropai ir jābūt pievilcīgai investētājiem gan zinātnes, gan inovācijas ziņā. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu sakārtot intelektuālo īpašumu tiesību režīmu. Ir nepieciešams organizēt arī valsts iepirkuma eh, noteikums tāds, lai tie stimulētu uh, inovācijas un arī zinātniekiem būtu jāspēj nodarboties ar reālo zinātnu, nevis ar kaut kādām eh, mm, vienkāršām lietām. Arī digitālais saturs un pakalpojumi šai ziņā ir svarīgi. Viss šīs prioritātes ir tāds, ko atbalstījusi ir Eiropa doma un komisija ir gatava strādāt pie tām. Un visbeidzot, gribu runāt par Ēģipti. Man Robīkungs jau stāstīja par to ļoti elegantā formā, un es gribētu teikt, ka rīt situācija Ēģiptē un Tunisijā tiks diskutēta komisijas kolēģijā. Un, ja radīsies kādi jautājumi vēl par to, tad es uz tiem atbildēšu tad, kad man būs beig komentāri. Paldies! Paldies, uh, viceprezidenta kungs. Tagad uh, politisko grupu vārdā Žozefs Dols, kurš pārstāv Eiropas tautas partijas grupu priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, godātais eh, Eiropa padomes eh, priekšsēdētāja eh, Van Rompuy kungs, Šefkovič kungs. Jūs minējāt trīs galvenos jautājumus - enerģētika, inovācijas, Eģipta jautājums un ekonomiskā pārvaldība Vispirms par enerģētiku. 27 valstis ir paziņojušas, ka līdz 2015. gadam neviena valsts nedrīkst palikt izolēta, tādējādi apdraudot energopiegādes. Es pilnībā atbalstu šos mērķus un es uzskatu, ka uh, dalību valstis nedrīkst pašizolēties šādos svarīgos strateģiskos mērķos, bet arī Eiropas Savienība kopumā nedrīkst būt pārāk atkarīga attiecībā uz energopiegādēm. Ja mēs runājam par inovācijām, tad uh, zinātnes jomā ir vajadzīgs vēl vairāk Eiropas. Par to jau esmu runājis un par to to uzsvēršu vēl arī turpmāk. Dalību valstis vienojās par energoresursu tirgus noteikumiem. Un, protams, dalību valstis pašas nosaka šos nos, eh, noteikumus, bet ir tikai normāli, ja šie noteikumi tiek īstenoti, tas pats sakāms par stabilitātes un izaugsmes paktu. Uh, Bet, viceprezidenta kungs, es uh, gribu teikt, ka komisija ir jāatgādina dalību valstīm uh, par to, un ja viņas nepilda šos noteikumus, tad jums ir jāvēršas Eiropas uh, Savienības tiesā. Tāpat es uh, apsveicu to, ka ir paredzēts veikt lielākas investīcijas atjaunīgos elektroresursos un citas ilgspējīgos energoavotos, tādos ko kodola enerģija. Un e, Eiropa padomē ir nepieciešama politiskā drosme to atzīt. Tagad par situāciju Ēģipte. Mani arī satrauc situācija. E, Mm, vidus eh, jūras eh, dienvidu piekrasts partneru valstīs. Mani satrauc tas, ka Eiropas Savienība nespēja runāt vienā balsī. Mums ir augstā pārstāve, bet tie, kas runā, ir dalību valstu pārstāvi, un šeit nav nekādas koordinācijas, lai Eiropu labāk saklausītu un respektētu. Vai, vai tiešām to mēs panāksim šādā veidā? Nē, es tā nedomāju. Mūsu uh, grupa arī tā nedomā. Un risinājums ir nepieciešama vairāk Eiropas šajos gadījumos. Un tikai tad mēs spēsim uh, aizstāvēt mūsu vērtības, mūsu intereses un to skaidri pateikt. Uh, Lisabonas līgumā e, ir jaunas normas, kas ir solis uz priekšu, bet kur tad ir šie, šī attīstība reālā dzīvē? Tālāk par ekonomisko pārvaldību. Priekšstādātāji kungs, jūs apsveicāt Eiropadomas apņēmību, bet es uzskatu, ka nepietiek tikai ar ekonomisko pārvaldību, ir jārunā arī par fiskāliem jautājumiem un citiem jautājumiem, un nekas nedrīkst būt tabū, un šie jautājumi ir jāapspriež ne tikai dalību valstu līmenī, bet Eiropadomas līmenī. Uh, ir svarīgi runāt arī par tādiem jautājumiem, kā pensijas vecums, darba nedēļas vecums, tālāk budžeta deficīta ierobežojums eh, dalību valstu konstitūcijās un citiem jautājumiem. Par šiem jautājumiem jau sabiedrība ir satraukta, par to tiek diskutēts jau tagad. Uh, Un šie jautājumi ir jārisina Eiropas uh, Savienībā, izmantojot kopienas metodi. Mūsu grupa uzskata, ka problēmu risinājums ir nevis lielāka konfrontācija starp dalību valstīm, bet gan kopīgi risinājumi. Protams, mums ir jāizrunā lietas, par ko mēs neesam vienisprāts, par sociāliem un fiskāliem noteikumiem. Mums ir nepieciešama solidaritāte. Bez solidaritātes nav Eiropas. Dalību valstīm ir jābūt gatavām apstiprināt pārvaldības noteikumi, kas ir absolūti nepieciešama. Krīze to ir pierādījusi. Bet ir jābūt arī apņēmībai īstenot šos noteikumus vienlīdzīgi un savstarpēji vienam otru cienot. Paldies! Dziękuję panu. E, Paldies, priekšsēdētāji kungs! Dolkungs. Un tagad vārds Šulc kungam. Tīrākie prezidenti. Paldies, priekšstādātāja kungs. Priekšstādātāja kungs. Eh, es neesmu Vēšults, tā tad es nezinu, vai tas ir Vladimirs vai kas cits, man ir nepareiza plāksnīte nolikta šeit priekšā. Es esmu Mārtiņš, es neesmu ne Villijs, ne Vladimirs. Nē, we don't. We don't. We don't. We have people, we know. Herr Präsident, ich kann nicht so freundlich mit Ihnen. Es äh, īstenībā nevaru būt tik laipni pret jums noskaņots, kā Jozefs Doils. Īstenībā viņa runa bija, nu, tāda ļoti laba, un es varu piekrist daudziem viņa paustajiem domu graudiem. Ja mēs runājam par to, ka parlamentam ar plašu vairākumu ir uh, jādod sveitība dažādiem lēmumiem, jā, tas ir ļoti labi. Van Rompēja kungs. Eh, kāda tad bija jūsu uh, darīšana, kāds bija jūsu uzdevums šajā Eiropadomē. Jums padomi ir jāpārstāv un ir jārūpējas par padomus saskaņotību. Nu, tā es saprotu, tā tam vajadzētu izrietēt no Lisabonas līguma, bet izskatās, ka Sarkozī kungam un Merkels kundzei ir atšķirīgi uzskati par to. Kas īsti notika pagājušā nedēļas nogalē? Mēs varam sākt runāt par Ēģipti, tāpat kā jūs to darījāt, padoms priekšsēdētāji kungs, jo tad, kad mēs darbojamies, mēs vēlamies uzzināt, ko īsti ir paveikusi Eiropadoma, kādi ir bijuši Eiropadomas rezultāti. Ir tāds televīzijas šovs, Muppet Show, Un uh, tur ir tāds uh, balkoniņš, uz kura sēž divi vecāki kungi, un viņi komentē visus pasaules notikumus, bet neviens viņus īpaši neuztver nopietni. Tāda ir Eiropas Savienības loma, kā tā spēlē, uh, ņemot vērā attīstību Ziemeļāfrikā. Es jau to teicu pagājuši nedēļu. Jūs kaut ko pasakāt, kaut ko pasaka Barozo kungs, kaut ko pasaka Eštons kundze, tālāk Sarkozī kungs, Merkels kundze runā, Kamerona kungs, un tad vēl te daudz kaut ko pasaka, bet īstenībā tam nav nekādas jēgas. Es domāju, ka ārlietu dienesta organigrammu ir grūtāk saprast nekā to, kas notiek Ēģiptē. Ja mēs kā eiropieši nekļūsim aktīvāki, ja mēs neapjēgsim, ka tas, kas notiek tur, ir mūsu politika, tad mēs gūsim neveiksmi. Ēģipte nav ASV kaimiņu valsts, tā ir ES kaimiņu valsts. Mums ir ļoti spēcīgas vēsturiskas saiknes ar šo valsti, ko mēs neizmantojam, un mums ir jāpadomā arī par drošības politikas interesēm, ko mēs pietiekam aktīvi neaizstāvam. Eiropas Savienība šajā jautājumā ir rīcība nespējīga. Tas ir ļoti bēdīgi. Un nu, man tas arī ir jāsaka, un es to pateicu arī uh, Katrīnai Eštonai. Es domāju, ka viņai vajadzēja doties uz Eģiptu un runāties ar cilvēkiem uz vietas. Tā ir vienreizēja iespēja. Cilvēki stāv uz ielas, viņi stāv tur, viņi vēlas savu brīvību, un es vienkārši viņos neklausās cilvēki demonstrē, viņi īstenībā arī aizstāv Eiropas Savienības pilsoniskās vērtības, un tieši šajā brīdī mums vajag viņiem palīdzēt. Tai vajadzēja būt mūsu, tam vajadzēja būt mūsu galvenajām interesēm, tam vajadzēja būt mūsu uzdevumam, kādēļ e, Eiropa doma par to nerunā, un ja runā, kādēļ tas netiek paziņots sabiedrībā. Zu dem zweiten Bereich. Par otro jautājumu tā tad eh, konkurence, eh, konkurence, konkurētspēja, eh, konkurētspējas pakts īstenībā tas nav konkurētspējas pakts. Uh, Es uzskatu, tas ir Vācijas federālās republikas mēģinājums savu autoritāro programmu pārnest uz Eiropas Savienību. Tikai divi elementi. Vai tiešām kāds nopietni domā, ka atsakoties no algu indeksācijas sistēmas, vairākās Eiropas valstīs ir iespējams kaut kādā veidā celt konkurētspēju? Tas ir aplami jo īstenībā tas ir neataisnojama arī no sociālā viedokļa. Ir daudz valsts, kurās ir šāda indeksāciju sistēma, un e, Vācijā tiek ņemta vērā automātiska inflācijas izlīdzināšana, ņemot vērā e, igadējo indeksu, lai garantētu aizsardzību visiem pilsoņiem. Un īstenībā, e, ja mēs no tā atteiksimies, tad jūs arī savā valstī varēsiet e, būt kādreizējais premjers, kas ir e, Eh, nenopietni attiecies pret sociālo aizsardzību. Tālāk. Runājot par minimālajiem standartiem, minimālajiem procentiem, kas ir jāinvestē eh, izpētē, attīstībā un izglītībā. Konkurētspējas faktā ir noteikts, ka eh, par galīgo summu vienošanās vēl nav, bet ja mēs runājam par zinātni, infrastruktūru, izglītību un izpēti, Tur ir nepieciešams investīcijas, lai stimulētu attīstību, lai stimulētu izaugsmi. Van Rompēja kungs, Sevkoviča kungs, cilvēki, kas pieņem šos lēmumus, ir tie paši cilvēki, kas vēlas apgraizīt ēs budžetu tieši nosauktajās nozarēs. Man kāds varētu paskaidrot, Van Rompēja kungs, kā jūs varat aizstāvēt šos plānus. Tā ir aplama koncepcija, tā ir autoritāra programma, eh, kas nav domāta ilgspējīgas izaugsmas veicināšanai. Te ir uh, runāts par budžetu samazināšanu dalību valstīm un jāņem vērā, ka tā ir programma, kas veicinās šķelšanos. Vai nu mēs darbosimies kopā visi, kā 27 partneri, nevis uh, katrs pats par sevi. Tātad mēs varam gūt panākums vai nu kopā, vai arī cietīsim neveiksmi. Esmu pateicīgs Dāla kungam, kas to minēja. Mums ir jāizmanto kopienas metodu, un Eiropas parlaments to aizstāv. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Uh, Gīšverhofštāts, ALDE grupas priekšsēdētājs, lūdzu. Uh, Yes, I, I only... Paldies, priekšsēdētā. Es runāšu tikai par ekonomikas pārvaldību. Un es uh, turpināšu tur, kur uh, Šulckungs uh, pabeidza savu runu. Man ir, uh, man satrauc trīs lietas. Pirmā, ka šobrīd šajā ekonomiskās pārvaldības paketē, kas ir uz galda pēc samita, atkal tika izmantota starp valdību metode un ka tas ir Vācijas-Francijas pakts. Un šī starpvaldību Mm, metode nedarbojās pagātnē un arī nākotnē tā nedarbosies. Tā tas ir, kolēģi. Pagātnē tā nedarbojās attiecībā uz stabilitātes un izaugsmas pakta īstenošanu, jo Francija un Vācija šo paktu neīstenoja. Tā arī neīstenoja Lisabonas stratēģiju Un arī Lisabonas stratēģijai tika izmantot starpvaldību metode, un man, man ir bāžas, ka arī pašreizēja uh, likumdošanas uh, aktu pakete, kas tiek apspriesta parlamentā, nedarbosies. Vēberkungs un Trīšē kungs parasti nesaka vienu un to pašu, bet šoreiz viņu viedoklis ir tāds vienāds šoreiz, ka šīs reforma pakets vājā vieta ir tā, ka lēmumi būs jāpieņem Eiropa padomē politiskā līmenī un ka tas nedarbosies. Un vēl viena lieta. Vai jūs varat iedomāties, ka konkurences noteikumi būs Eiropa padomes kompetence. Tādā gadījumā neviens uzņēmums netiks sodīts par konkurences noteikumu pārkāpumiem. Un es vēlreiz skaidri uh, un skaļi saku, ka mēs parlamentā neticām šai starp valdību metodei, kas ir franču vācu pakta pamatā. Otrs uh, jautājums, kas mani satrauc, ir, krīzes uh, pārvarēšanas uh, mehānisms. Un padomes uh, sanāksmes rezultātā ir panākta slepena vienošanās par to, ka Eiropas stabilitātes mehānismu var stiprināt tikai tad, ja būs panākta vienošanās par franču vācu paktu, un tas ir ļoti bīstami. Un trešā lieta, kas man satrauc, ir tā, ka šis Francijas-Vācijas priekšlikums ir izteikts, un man tas liekas absolūti nepiemērots. Esmu Man, eh, es, jā, saņēmu šo priekšlikumu 24 stundas pirms uh, padome sākuma šo dokumentu vācu valodā. Protams, ir ļoti daudzi kolēģi padomē, kuri ieradās uz padomi, un viņi nebija saņēmuši vēl šo tekstu, šo ierosināto dokumentu. Un nav iespējams arī nākotnē tā rīkoties. Ekonomikas pārvaldība Eiropā ir ļoti svarīga, ir jāsagatavojas padomē nedēļu iepriekš, visām dalībvalstīm jādod iespēja iepazīties ar ierosinājumiem, un tam visam ir jābūt komisijas pārziņā. Un uh, pretējā gadījumā iznāk, ka Eiropas Savienība ir starptautiska organizācija, kurā uh, darbojas uh, dalību valstis. Un es šādu savienību nevēlos. Rebeka Hāms. Paldies. Rebekas Hārmsas kundze, VRALE grupas līdzpriekšsēdētāji. Godātie kolēģi, priekšsēdētāji kungi. Jā, jāņem vērā, eh, kāda atmosfēra šeit eh, valda Eiropas parlamentā pēc Eiropadoms, un man kolēģi to ļoti labi ilustrēja. Es vēlējos teikt, ka arī es pamazām sāku bažīties par to, ka pēc katra Eiropadomes eh, topa, neskatoties uz to, cik mm, bēdīgi ir bijuši rezultāti, mēs saņemam ziņojums, ka te viss ir tik izcili bijis rožaini un un vienkārši lieliski. Tas man atgādina informāciju, ko saņēmām no politbirojiem, tad, kad pilnīgi nekas nebija kārtībā. Dārgie kolēģi, varbūt nākotnē runājiet atklātāk, godīgāk, eh, nosaucot problēmas īstajā vārdā, savādāk tiešām tas būs tas mapet šau, par kur šeit runāja Mārtiņš Šulcs. Jārunā par tādām politiskajām sistēmām, kas notušē problēmas, par tām nediskutē godīgi. Īsnībā tās ir politiskas sistēmas, kas nav spēcīgas. Tas, kas notiek par Ēģipti, tas ir kauna traips visas Eiropas Savienības sejā. Cilvēki Ēģiptē jūtas nodoti. Eiropas Savienība viņus ir nodevusi, viņi to atkārto, un jau no paša sākuma ir skaidrs, ka valsts, kurā tik ilgi valdīja diktators, nevar izveidoties automātiski par jaunu valsti. Arī mums pašiem ir jābūt konsekventiem, neskatoties uz pagātnē pieļautajām kļūdām. Uh, Runājot par enerģētiku, patiesībā tas bija energo samits, un īstenībā šodien varbūt vajadzētu atvainoties par to, ka līdz pašām beigām padome arī tika saukta par energo padomu. Jūs varbūt pavirzījāties uz priekšu par vienu milimetru, runājot par nepieciešamākajiem uzlabojumiem infrastruktūrā, bet par patiesiem rezultātiem šeit būtu lieki runāt. Es jau to eh, teicu Strasbūrā, un es domāju, ka piebalsts Piebalga kungs bija gaismas gadus uh, priekšā tagadējiem komisāram, un tas, kas notika Briselē, īstenībā bija liela izgāšanās par vācu-franču paktu. Pašreizējais pakta nosaukums, kas tagad tiek skandināts visās mutēs, īstenībā uh, neņem vērā to, ko mēs vēlējamies panākt, proti Eiropas ekonomikas pārvaldību. Īstenībā šī briesmīgā izgāšanās, kurā ir vainojami uh, Sarkozy un Merkele, uh, Eh, ir nosaukta tagad ar eh, tādā cēlā vārdā. Es nesaprotu, kādēļ neviens nav uzdrošinājies kritizēt šo paktu, un daudzi valstu un valdību vadītāji to kritizēja pietiekami asi, bet Van Rompeikungs ne jūs, ne arī komisija nav atspoguļojuši šo uzklausīto kritiku. Jūs te spēlējat paslēpes, un tas nevar beigties labi. Un nobeigumā es vēlējos pateikt, ka es vairāk neticu tam, ka banka kopienas metode padomē vispār tiek pareizi uztvērta un izmantota. Un īstenībā, Rompēkungs, tas zināmā mērā ir saistīts ar jūsu aktivitātēm. Paldies! Tagad eh, Timotīs Kirkhops kungs, EKR grupa lūdzu. Uh, Priekšsēdētāji kungi, brīvība ir vērtība, uh, ko mēs augstu vērtējam uh, Eiropas parlamentā, un EKR grupai tas ir viens no būtiskākajiem principiem, un individa uh, vērtības un brīvības apzināšanās sabiedrībā, pazeminot nodokļus, ir labākā metoda, kā īstenot ekonomiskos un politiskos mērķus. Tādēļ mēs uh, augstu vērtējam to, kas notiek Tunisijā. Mūsu mūsu ārlietu sekretārs ir devies uz šo valsti, un mēs arī augstu vērtējam Eiropadomes paziņojumu, kas tika pieņemts pagājušajā nedēļā. Ir diktatori, kas mēģina uh, ko kontrolēt uh, savus uh, iedzīvotājus, un viņiem šķiet, ka neskapēc demokrātija nebūtu uh, savietojama ar reliģiju un, piemēram, islama kultūru. Jāņem vērā, ka represijas ir nožņaugušas ekonomisko attīstību un cilvēki tuvajos austrumos un Ziemeļāfrikā ir cietuši badu. Jāņem vērā, ka bezdarbrādītāji ir augsti un. Uh, Eh, tas arī ir viens no iemesliem, kādēļ nemieri izcēlās pirmām kārtām. Protams, tas rada iespēju arī attīstīties dažādām ekstrēmistu grupām, bet ja varēs panākt demokrātijas un brīvības iedzīvināšanu šajās valstīs, ekstrēmisti nekad negūs virsroku. Virs Eh, Mubaraka kungs īstenībā ilgu laiku ir bijis ES un ASV draugs, un viņš vienmēr mēģināja aizstāvēt Izraels brīvības centienus, bet mēs nevaram atbalstīt viņu piekopto režīmu. Ir pienācis laiks pārmaiņām. Uh, Mēs paši no gūtās pieredzes zinām, ka demokrātija var gūt panākums tikai tad, ja var izveidot funkcionējušu valsti, veikt reformas soli pa solītim, atbildot uz cilvēku gaidām un cerībām. Un kas notiek Irānā? Tāds īsts cerības stariņš, kas piedāvā iespējas iegūt brīvību, īstenībā noga, nodzies ļoti ātri un jūs atkrītat atpakaļ tumšā apspiedošā režīmā. Kas notiek? notiek Baltkrievijā, arī tur, diemžēl, pilsoņiem tika atņemtas tiesības piedalīties brīvās un godīgās vēlēšanās. Mēs atbalstām Ēģipts un Tunisijas brīvības centienus, tāpat ko to vienmēr esam atbalstījuši Eiropā. Ir jāparūpējas par ekonomisko brīvību, tāpat kā par demokrātiju. Ir jāizveido vienots uh, tirgus izglītības un izpētes jomā, un, protams, šī nozara ir jāatbalsta. Jāparūpējas arī par vienotu integrētu enerģijas tirgu, lai varētu garantēt labāku konkurētspēju un energoefektivitāti. Ir jānodrošina tāds ekonomikas attīstība, kas būtu ilgspējīga un konkurētspējīga. Bet būsim uzmanīgi. Mums ir jāizvairās no vilinājuma pārāk spēcīgi iejaukties tirgus norisēs, apkraujot tirgus spēlētājs ar uh, kārtējo birokrātiskā sloga kaudzi. Mums ir jāpiedāvā tāds tāds politikas ietvars, kas veicinās investīcijas, uzņēmēja darbības gaisotne, un līdz ar to uzņēmēji, akadēmiķi un pētnieki varēs piedāvāt jaunas uh, inovācijas. Un mums ir jāpaver durvis nākotnes labklājībai. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdētājs Maris Maķas skundze. Lūdzu. Muito obrigada, senhor. Muito obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de começar. Priekšsēdētāja kungs. Sākumā vēlējos teikt sēkojošo. Jau daudzi kolēģi atkārtoja pagājušās nedēļas Eiropadome vēlējās uh, runāt par enerģētiku un inovācijām. Un es domāju, ka uh, tā būtu bijusi arī lieliska ideja runāt par nākotnes attīstības modeļiem un jaunām iespējām vajadzēja runāt par energoapgādes drošību un citiem pakārtotiem jautājumiem, jo arī enerģijas jomā var radīt jaunas darba vietas. Bet e, ir daudz likumdošanas aktu, kas ir tikuši piedāvāti, un tos noteikti ir iespējams īstenot. Piemēram, runājot par ēku energoefektivitāti, mums noteikti vajadzēja ļoti pamatīgi apspriesties par šo jautājumu, bet e, tas, diemžēl, nenotika. E, Mēs, protams, nevaram tikai uh, pasludināt savus intereses, tā mēs neko neatrisināsim. Mums pašiem ir jāsaprot, kas ir nepieciešams, kas ir jāveic ilgtermiņā un īstermiņā. Tie ir jautājumi, uz kuriem ātri ir jāmeklē atbildes. Mēs tāpat runājam par ekonomikas modeļa atjaunošanu, par ilgspējīgu attīstību, jaunu darba vietu radīšanu. Protams, mēs nevaram par to sākt domāt tikai, piemēram, rīt. Par to ir jāsāk domāt nekavējoties. Ir jau Eiropas Savienībā arī bagātāks valstis, un es ļoti labi saprotu viņu attieksmi pret šiem jaunajiem lēmumiem. Mēs uh, sastopamies ar pretestību, piemēram, no Vācijas puses, runājot par šo inflācijas indeksu. Uh, bet ir eh, valstis, kas cīnās ar milzīgām problēmām, arī mēģinot samaksāt uh, pilsoņiem algu. Šis vācu franču pakts īstenībā nav nekas cits kā ekonomiskās situācijas izmantošana savās interesēs, radot vēl lielāku plaisu starp ES dalību valstīm. Bez izaugsmes Mēs nevarēsim samazināt nodokļu slogu. Eh, Rompeja kungs ļoti labi zina, ko es ar to domāju, par ko es runāju. Un arī deficītu mēs nevaram izskaust tā uh, vienā dienā. Uh, Visā Eiropas Savienībā mums par to ir jārunā, bet mēs esam palaiduši garām daudz iespēju. Mēs nevaram uzspiest kaut kādu modeli tikai dažām valstīm un, piemēram, palīdzēt periferējiem reģioniem un par pārējiem vispār nelauzīt galvu. Runājot par pārliecīgajiem valstu parādiem, līdz šim tika izmantots negodīgs modelis tālāk par Ēģipti. Jā. Uh, Eh, Vašingtonas eh, paziņojums. Eh, man šķiet, ka ir pārāk vēl dot kaut kādu atbildu uz to. EFD grupas vārdā Naidžels Faričs lūdzu. Well, Mr. Verman, is... Man, Robēkungs, te mēs nevaram piekrist tam, ko jūs teicāt par līgumiem. Mums ir bijuši ļoti uh, milzīgi daudz cer ceremonijas, ļoti lēns process, bet uh, problēmas paliek. Uh, sabiedriskā doma ir viena problemātiska lieta, un tā tiek pavērsta ļoti bieži arī pret līgumiem. Merkels kundzei ir paties problēma. 122. pāns līgumā tiek um, izmantots, lai izpestītu gan bankas Grieķijā, Īrija, bet līgums to nepieļauj. Mēs zinām, ka tas ir nelegāli, mēs to visi zinām. Četri vācu profesori Kalstrujas tiesā e, runā par šo lietu, un tad viņi lūdz, lai tik mainīts līgums, un īstenībā pagājušajā nedēļā jūs tieši izlēmāt šādi rīkoties. Jūs esat e, noteikuši tagad izveidojuši pastāvīgu stabilitātes mehānismu. Jāsaka, ka vispār šis vārdu savienojums ne, nav nekādu uzticamību neizraisa. E, tas nozīmē, nozīmē, ka mēs atkal varam sagaidīt eiro sabrukumu. Un tagad jūs esat izlēmuši mainīt Lisabonas līgumu. Un tagad ir vēl viens izaicinājums līgumam. Varbūt jūs esat dzirdējuši apvienotā karaliste eh, pirms mm, dažām nedēļām bija mm, milzīgs skandāls saistībā ar mm, eh, cilvēku tiesības, tiesas lēmumu, ka vajadzētu ļaut balsot cietumā ieslodzītajiem. Jāsaka, sabiedriskā doma ir pret šo lietu, negrib, lai cietumniekiem tiktu atļauts balsot izmantot. Un jāsaka, ir pārsteidzoši, ka parlamentārieši domā tāpat. Deputāti parlamentā domā tāpat, un ves, nezinu, ceturtdien būs brīvais balsojums, un tad būs tā, ka liekas daudzums deputāto Britu parlamentā balsos pret balstiesību piešķiršanu cietumā ieslodzītajiem. Eh, tas ir tā kā izaicinājums, ko met mūsu parlamentārieši eh, Lisabons līgumam, jo Lisabons līguma sastajā pantā ir skaidri rakstīts, ka eh, mēs pievienosimies Eiropas Savienībā Eiropadomas konvencijai. Varbūt Kamerona kungs, kad ieradīsies nākamā sanāksmē, jūs varētu pavaicāt gan viņam, gan Merkels kungam, kāpēc tiek mainīts Lisabonas līgums. Uh, es eh, zinu, ka apvienotā karalistē tiks atvērts Lisabonas līgums atkal, un referendums ir vienīgais eh, ceļš, kā rīkoties, un es ceru, ka es būšu pirmais, kas pavēstīs kaut ko labu šai ziņā jums. Thank you. Paldies priekšsēdētāji. Filips eh, Klejs. Jā, thank you. Uh, for... Paldies priekšsēdētāji kungs uh, Van Rompēja kungs, uh, Šefčovičs kungs. Nu jā, lai vēl tā maigi izteiktos, es varētu teikt, ka cilvēkiem bija dalītas izjūtas vērtējot pagājušās nedēļas Eiro padomi. Uh, it sevišķi ņemot vērā to, kas norisinājās padomes aizkulisēs, ir pilnīgi nepieņemami, ka dažas dalību valstis, pat ja tās ir lielākās dalību valstis, mēģina pieņemt lēmumu, kādi pasākumi ir jāpieņem arī visām pārējām dalību valstīm. Šī metode ir aplama un tad izraisās diskusijas par to, vai eh, kopienas metodu mēs tagad aizstāsim ar starpvaldību metodi. Bet jāpadomā jādomā arī par šo pasākumu saturu. Tie ir pasākumi, ko piedāvāja Francijas un Vācijas valdības. Vairāk konverģences, vēl vairāk centrālisma no Briseles puses, kontrole fiskālajā un algu jomā. Kas šeit ir nogājis greizi? Piemēram, jādomā par arī vājākajām dalību valstīm, kas cīnās ar lielākajām ekonomiskajām grūtībām. Tām ir jāņem vērā pašām sava īpatnējā situācija un ir jārod patiesi instrumenti, kā pret to cīnīties. Un cits dalība valsts šeit pāriem neko nevar uzspiest. Es uzskatu, ka Eiropas Savienība vēl joprojām apzinās, ka konkurence ir galvenais dzinējs spēks e, ekonomiskai labklājībai, bet diemžēl šķiet tagad šī atziņa ir aizmirsta. Uh, Tālāk krīze tiek izmantota, lai pieņemtu kaut kādus lēmumus, ko savādāk nebūtu iespējams pieņemt. Tiek runāts par nodokļu harmonizāciju, par eiro obligācijām, un tie tiek piedāvāti kā tādi burvju nūjiņas risinājumu. Uh, Eirozonas valstīm ir jāievēro noteikumi un budžeta disciplīna. Nevajag te piedāvāt vēl vairāk Eiropas centrālismu. Paldies! Thank you, kolēģi. Mr. President. Kolēģi, priekšstādātāja kungs. Priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, es vispirms uh, vēlētos īsumā koncentrēties uz diviem tematiem, par ko visvairāk tika uh, runāts, un uh, komisijas viceprezidenta kungs atbildēs par enerģētikas un inovāciju jautājumiem. Lai diskutētu par to, kas notiek tuvējos traustrumos un Ēģipte un arī par ekonomisko pārvaldību. Šeit mēs varam pieiet no diviem uh, skatu punktiem. Uh, viens runājot par saturu, un otrs skatījums būtu no procedūras un institucionālā viedokļa. Tas, ko es šeit uh, sadzirdēju, bija galvenokārt par procedūrām un institūcijām, un man ir ļoti žēl, uh, kaut uh, mums būtu bijis varbūt īsi, bet tomēr jārunā arī par saturu. Uh, arī uh, gan runājot par Eiropas nostāju Eģiptes jautājumā, gan arī ekonomikas pārvaldības jomā. Bet viss tika runāts ar procedūrām un institūcijām. Par Eģipti. Mums jābūt ir pašiem pret sevi godīgiem. Es eh, nezinu, kas uh, notiek Eiropas parlamentā, uh, bet vēl pirms pāris nedēļām Eiropā, eh, Ēģipte nebija uzmanības centrā, ja tīpaši jau nu runājot par cilvēktiesību jautājumiem. Es runāju vispārīgi. Mēs devām priekšroku stabilitātei. Stabilitātei, kas deva savus augļus, un daži no jums arī pieminēja Ēģiptes lielo ieguldījumu miera un stabilitātes uzturēšanai tuvējos austrumos, bet aiz šīs stabilitātes slēpās sastingums un ilgtspējības trūkums, jo nevar ilgstoši noliegt politisko brīvību un sociālo taisnīgumu. Un Ēģiptes tauta izteica savu neapmierinātību. Viņa negaidīja neko no lielvarām pasaulē. Gan Eiropa un pat, Eiro, pat uh, ASV uh, bija pārsteigti par to, kas notika, uh, kas notika Eģiptē un Eģiptieši paši tagad pauž savu viedokli, un viņi izlēms arī paši savu likteni. Mēs viņam varam palīdzēt no Eiropas, uh, sūtot pozitīvus signālus, un to mēs jau arī darām. Var būt, ka mēs esam uh, pārāk sašķelti bet es gribu salikt līdzās uh, šos daudzos signālus, kas ir izteikti, un tie visi ir aptuveni uh, vi līdzīgi. Un jāsaka, ka arī citas pasaules lielvaras nevienmēr savos izteikumos ir bijušas skaidras. Un uh, Uh, mums uh, pārmet to, ka mēs uh, varbūt runājam dažādās balsīs un par daudz, bet mēs visi sākam vienu un to pašu par to, ka Eģiptei ir jāuzsāk pārējais periods un tagad. Un tieši šajā pārējais periodā mēs varam sniegt Eģiptei visu mūsu atbalstu, lai varētu noturēt brīvas un taisnīgas vēlēšanas. Uh, Bet demokrātija jau nenozīmē tikai vēlēšanu organizēšanu. Demokrātija ir arī institūciju veidošana, sabiedrības sagatavošana, institūciju nostiprināšana, lai varētu aizstāvēt taisnīgos mērķus un lai būtu iespēja šos mērķus aizstāvēt, lai tām būtu visi līdzekļi un struktūras, lai šie spēki varētu cīnīties vēlēšanu procesā. Un tādēļ mums ir jāatbalsta visi demokrātiskie spēki, lai tie kopīgiem centieniem veidotu demokrātisku Ēģipti. Un tieši šis pārējais periods ir izšķiroši svarīgs, un Eiropa tajā var spēlēt svarīgu lomu un tādēļ mūsu deklarācija, ko kopīgi apstiprināja 27 valstis, dod ļoti skaidru signālu paužot atbalstu Eģiptes tautai. Tālāk par konkurēt spēju un ekonomikas pārvaldību Eiropā. Pat ja tika izplatīti dažādi dokumenti, netika uh, Uh, izteikti nekādi ierosinājumi vai plāni netika iesniegti Eiropadomē. Nekādi ieteikumi nebija. Es runāju par Eiropadomi. Es tajā piedalījos, jūs nē. Un tādēļ netika uz galda liks nekā, nekāds priekšlikums. Netika likts ne no vienas, ne no divām valstīm, ne no divām valstīm kopā. Uh, mēs diskutējām par to, kā šo jautājumu risināt, jo mums jau pastāv koordinācijas mehānisms, konverģences mehānisms. Komisija ir nākos klajā ar šiem likumdošanas priekšlikumiem, un arī darba grupa ir izteikusi savus priekšlikumus. Un uh, Tādēļ martā padomē tiks pabeigts darbs arī ceram kopā ar, pado, ar parlamentu. Mēs pabeigsim darbu pie ekonomikas pārvaldības uh, izveidošanas. Bet jautājums bija tāds, vai nevar šo ekonomikas pārvaldību vēl vairāk nostiprināt? Un komisija un arī es pats, mēs teicām, jā, protams, ja ir jaunas idejas, ja mēs vēlamies pastiprināt ekonomisko pārvaldību un noteikti jau eirozonā, jo mums ir kopīga valūta, kādēļ atteikties no tā? Un tādēļ Eiropā dome bez jebkādiem aizspriedumiem, bez jebkāda dokumenta, kas būtu bijis iesniegts un kas būtu apstiprināts es un padoms eh, komisijas priekšsēdētājs nolēmām konsultēties ar dalību valstīm un martā uh, eh, Eirozonas padome arī tas notiks, tātad tiks sniegt pārskats, ko dalību valstis būs uh, teikušas un ko mēs paši ierosinām. Es un Barozo kungs esam gatavi nākt klajā ar priekšlikumiem gan par uh, saturu, gan par veidu, gan arī par institucionālo aspektu. Mēs ierosināsim to, kas ir nepieciešams, lai vēl vairāk pastiprinātu ekonomikas pārvaldību Es domāju, ja daži vēlas iet vēl tālāk, tā ir ļoti laba ideja. Mēs sākam no nulles līmeņa. Sākot no nākošās nedēļas mēs noturēsim konsultācijas un pēc tam martā Eirozonas sanāksmē un Eiropadomē mēs informēsim par rezultātiem. Un tas ir ļoti labi. Un Dola kungs teica, ka mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas šajos jautājumos un tādēļ mūsu secinājumos ir rakstīts saskaņā ar līgumiem. Un tieši tādēļ Eiropas institūcijas padomas priekšsēdētājs un komisijas priekšsēdētājs strādās kopā un institūcijas kopīgi nāks klajā ar priekšlikumiem, kā vēl vairāk nostiprināt ekonomikas pārvaldību un nodrošināt lielāku saskaņotību un konverģenci, eh, tā skaitā arī Eirozonā. Par Ēģipti. Par spīti tam, ka bija pārāk eh, daudz izteicienu un, un, un dažādas valsts izskanēja, teiktais bija viens un tas pats, šis signāls bija viens un tas pats, ka Eiropas um, Savienībā ir sava loma spēlējama šajā sarežģītajā pārejas periodā Eģiptē, Mēs varam palīdzēt un mēs palīdzēsim. Runājot par ekonomikas pārvaldību, mēs iesim uz priekšu. Marta beigās tiks uh, publiskots uh, rīcības plāns un par, par to, kā stiprināt ekonomikas pārvaldību. Tā, es nerunāju tā samāksloti optimistiski. Es uh, paužu mūsu gribu uh, mūsu vēlmi, un to jūt pēdējās nedēļās arī tirgos. Uh, un var konstatēt, ka tirgos valda ar vien lielāku uzticība dalību valstu veiktajiem pasākumiem un uzticība mūsu izveidotajam plānam un plānam, pie kā mēs strādājam. Tādēļ es esmu mazāks pesimists nekā uh, jūsu lielais vairākums. Es uh, rīkojos balstoties pēc pārliecības un pēc pieņemtiem lēmumiem. Paldies, tagad priekšsēdētājs, tagad brīvais mikrofons. Par procedūru. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Saka Šulca kungs. Šī ir priekšsēdētāja konference, ja es nekļūdos. Es joprojām esmu savas politiskās grupas priekšsēdētājs un uzdošu jautājumu padoms priekšsēdētājam. Eh, vēlos nelielu precizējumu. Šis dokuments, kas atrodas manā rokā, tur ir virsū rakstīts konkurētspējas pakts. Jūs teicāt, ka padomē eh, šis papīrs nekur nebija pieejams. Tātad pirms eiro padoms jūs eh, šo dokumentu nebijāt redzējis, vai eh, Merkels kundze un Sarkozī kungs eh, jums to nepiedāvāja, nepiedāvāja ar to iepazīties. Un ja jūs ar to nebijāt iepazinies, ko tad jūs varētu teikt šajā sakarā, ka Merkels kundze un Sarkozī kungs ar to iepazīstināja atsevišķā preses konferencē? Paldies! Jā, esmu iepazinies ar šo dokumentu. Uh, Pēc man pieejamās informācijas tas nav franču vācu dokuments. Un otrām kārtām šis dokuments nika, netika iesniegts, ne arī apspriests Eiropadomē. Un kad šo dokumentu pieminēja, tad mēs atzinām, ka Eiropadomē tāds nepastāv. Paldies, tagad brīvais mikrofons, saka priekšsēdētājs. Pirmā runātāja Marieda Grācija Karvajo. Viena minūte jūs rīcībā. Ma, va, moments. Madam Karvajo. Uh, President, uh, thank you very okay. much. Priekšsēdētāji, liels paldies. Eiropai nepieciešama uh, tīra ekonomika un enerģētika, un mēs joprojām esam labākā situācijā salīdzinot ar mūsu konkurentiem. Tāpēc es gribētu pateikties Van Rompēja kungam un padomē par šo izvēli, ka tika izvēlēta enerģētika un arī uh, inovācijas kā tēmas. Bet, uh, diemžēl jāsaka, ka man. Uh, neapmierina pilnībā padomu secinājumi. Man nepatīk tas, ka inovācijas un enerģētika tiek uzskatīti par um, divām dažādām tēmām. Tomēr inovācijas enerģētiskajā sistēmā tas varētu būt kā risinājums e, globālajai krīze. Mums ir nepieciešams rīkoties, jārīkojas steidzīgi un ir šeit iespējama īzeja. Mums ir jāpārskata tas, kā mēs ražojam enerģētiskos resursus mūsu sabiedrībā kārtībā. Paldies! Gor, Gorgijos Komascakus kungs, lūdzu, viena minūte. Where is our colleague? We don't see you. Kur jūs esat, kolēģi? Mēs jūs neredzam. Switch off your microphone, okay? Uh, droši vien. Viņš nav klāt, dosim Jācekam Zārjosam Voļskim. Vienu minūtu. Mans jautājums ir adresēts eh, Van Rompēj kungam. Eh, padomē tika skatīti divi svarīgi jautājumi - enerģētika un tuvie austrumu kopā ar Ēģipti. Tomēr šie jautājumi nav savstarpēji saistīti. Ko jūs domājat eh, savā štābā? Kādas varētu būt sekas, kas izriet no situācijas šajā reģionā. Kā tas varētu ietekmēt drošību kā tādu, kā tas varētu ietekmēt enerģētisko drošību, gāzes ceļus, naftas ceļus, kā tas varētu ietekmēt arī ekonomiski Eiropas Savienību, kas varētu notikt, ja tiktu bloķēta eh, eh, koridors caur šo eh, Suets kanālu. Kādas varētu būt sekas tieši drošībai un ekonomiski? Tāds ir jautājums. Paldies, Edita Hercogs kundze, lūdzu vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji padomas secinājumos ir runa par enerģētiku un inovācijām. Mēs varējām panākt kaut ko vairāk, bet labais ir tas, ka mēs esam panākuši vismaz kaut kādu vienošanos. Mums ir nepieciešami resursi, lai mūsu plāni taptu par realitāti. Un padome nav nonākusi tik tālu. Mums ir nepieciešams nodrošināt ekonomikas stabilitāti, neatkarīgi no tā, vai valsts pieder Eirozonai vai atrodas ārpus tās. Uh, Un, ja mēs skatāmies uz prioritātēm un analizējam labējo valdību plānus, mēs redzam, ka ir tāda riskanta retorika, tā, to pauž arī manas valsts valdība, to vajadzētu apturēt. Gan jums priekšsēdētē kungs, gan arī mums deputātiem ir milzīga atbildība nākotnes priekšā. Iljana Jotava, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšstādātāji kungs. Pēdējās uh, Eiropadomas secinājumos jūs vairāk kārt uzsverat, ka Eiropai ir jādiversificē uh, piegāžu ceļi un avodi. Uh, un ka ir nepieciešama strateģiskā kapacitāte gāzes apjomu pārvadīšanai. Tāpat ir jāstiprina sadarbība ar Krieviju. Šai sakarā man ir jautājums, ko jūs domājat par austrumu plūsmas vai East Stream projekta īstenošanu un vai ir kaut kāda konkurence te projektiem South Stream un Nabuko? Lēna Eka. Uh, Ekas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas saka, ka ir sūtīts ļoti skaidrs signāls par energoefektivitātes uzlabošanu. Manuprāt, mēs lasam dažādus dokumentus. Padomas secinājumu runājot par energoefektivitāti, tas, manuprāt, ir solis atpakaļ Eh, te varētu būt tāda rezerves pozīcija īsumā sakot. Tā es to redzu. Eh, šeit varētu runāt par infrastruktūru. Un padomes secinājumos ir ļoti vājš šis eh, formulējums. Padome diskusijās par budžetu atkāpjas arī tad, kad ir runa par ten projektiem un citiem infrastruktūras projektiem. Ja es būtu no jaunās dalībvalsts, tad es eh, būtu ļoti noraizēsies lasot padomus secinājumus. Visbeidzot, komentārs par enerģētikas finansēšanu. Eh, nav nekas teikts par strateģisko tehnoloģiju finansējumu. Ieskatoties šajā tekstā, šeit nevar atrast neko jaunu. Eh, Stevenson kungs lūdzu. Paldies. Priekšsēdētāji bija priecīgs dzirdēt Van Rompuy teikto eh, par to, ka mēs atbalstīsim Eģiptes tautu. Mēs esam labā sabiedrība. Pagājušā nedēļa Ajatola Homeinī no Irānas paziņoja, ka viņš un viņa režīms arī atbalstīs Eģiptes atcelšanās sakara. Viņš atbalsta arī Tunisiju, Saudārābiju, visus nemierus. Uh, un no otras puses viņš ir apspiedis sacelšanos Irānā. Un Pagājušā nedēļa pat Nīderlandes pilsonis tika pakāts par to, ka viņš ir protestējis pret negodīgām vēlēšanām, kad tika ievēlēts prezidents Ahmadinažans. Uh, Eh, un tad, kad bija protesti, tad lūk šāda rīcība. Bet ko mēs darām, lai atbalstītu Irānas cilvēkus? Es nerunāju par Ēģipti. Kāpēc mēs nerīkojamies, neatbalstam Irānas iedzīvotājs, kas dzīvo tādā fašistiskā režīmā? Paldies, eh, Tusals kungs. Η αποκωδικοποίηση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου, τα μέσα και οι αποφάσεις... Eiropadomes, uh, eh, Eiropa Eiropadomes uh, secinājumu atkodēšana rada tiešām vēl uh, jaunas bažas mūsu iedzīvotājos. Jūs uh, sakat, ka šis teksts, kas tika iesniegts padomē, bija vāciski, nevis franciski, bet tas bija priekšlikums. Un man tagad ir jautājums. Ir ierosināts sešus punktus apstiprināt padomē, atteikties no automātiskas algu uh, Uh, indeksācijas otrām kārtām atzīt izglītības kvalifikāciju, lai veicinātu darbinieku mobilitāti Eiropā. Treškārt, mēģinājums nākt klajā ar jaunu uzņēmumu uh, ienāk uh, peļņas nodokļu bāzi. Nākošais pieskaņot pensiju sistēmu paredzamām mūža ilgumam un demokrātiskām tendencēm, piektkārt paredzēt konstitūcijā noteikumus, ka ir jāierobežo uh, deficīts un tagad. Paldies. Pasākumi, kas ir ierosināti, lai celtu Eirozonas konkurētspēju, ir viens no uh, secinājumu elementiem, kas tika apstiprināts padome. Bet uh, ir arī citas jomas, kur mūsu valstis atpaliek no dinamiski augošām ekonomikām. Un viena no šādām jomām ir inovācijas, inovācija ieviešana praksē. Uh, Uh, ko dara mūsu draugi Ķīnā, ja viņiem jārisina kāds, kāda tehniska problēma. Viņi nokopē labāko tehnisko risinājumu bez jebkādiem aizspriedumiem un to uzreiz ievieš uh, ražošanā. Es nerosinu uh, zakt intelektuālo īpašumu, bet visi šās procedūras ar patentiem un intelektuālā īpašuma aizsardzību būtu tomēr jāvienkāršo. Uh, Vēl viena joma, kur mēs atpaliekam, ir arvien lielākie šķēršļi uzņēmēja darbības ceļā. Uh, maizes cepējam vai restorāna īpašniekam ir jāiesniedz at, atskaites dažādām sešām institūcijām vienā valstī. Vērtmans kundze, paldies padomas priekšsēdētāja kungs. Eiro padomas oficiālajā darba kārtībā bija runāts par enerģētiku, bet viss pasauli runā par uh, konkurētspējas paktu. Tādēļ uzdošu jautājumu, kā tad ar saziņu un caurskatāmību. Otram kārtam runājot par palīdzības pakats paplašināšanu, neskatoties uz to, no kurienes nāk līdzekļi, tam būs milzīga ietekme uz ES budžetu. E Eiropas parlaments parlamentam arī ir jāveic spēcīgāka kontrole, un kā jūs eh, varēsiet garantēt to, lai padom, lai komisija un parlaments tiktu iesaistīti šajā jautājuma ap apspriešanā? Paldies, tagad Vito Bonsignoru lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji. situācija vidus jūras reģionā īstenībā ir mūsu kļūdu rezultāts, un tagad mēs mēģinam izprast, kas tur īsti notiek. Mēs uh, runājam par stabilitāti, par brīvību, par demokrātiju. Mēs runājam par uh, spēcīgām institūcijām, bet uh, tagad šajās valstīs E, ir e, vardarbīgi nemieri, un mēs tagad par to visu maksājam augstu cenu. Mēs e, maksājam augstu cenu par savu neizdarību. Un, protams, valstu pilsoņi ir devušies ielās sociālisko un ekonomisko apstākļu spiesti. Mums ir uh, jāsaprot, ka ES sniegtais atbalsts šīm valstīm ir cietas neveiksmi, un mūsu struktūras nav pietiekami labas. Šeit es varu runāt par ārējās darbības dienestu, kas teica, ka neko nevar palīdzēt, un pēc tam nevar neko darīt, lai mēģinātu eh, savākt šo postījumu sākas. Tālāk runāt par Vidusjūras Savienību. Šeit arī ir paredzēts finansējums, un kā jūs varat uh, īstenot nozīmīgus projektus, lai uzlabotu ekonomiku? ekonomiskās struktūras šajās valstīs. Odīkungs, lūdzu. Merci, assist... Priekšsēdētāji kungs, mēs esam piedzīvojuši klasiskās debatēs, tika kritizēta Merkels kundze, Ferhoštata kungs kritizēja Sarkozī kungu un tika kritizēta starpvaldību metode, minot divus negatīvus piemērus stabilitātes paktu un uh, Lisabonas stratēģiju. Jautājums, vai komisija mūs brīdināja iepriekš, ka būs, ka būs neveiksme? 2008. gadā bija 21 vairāk nekā 20 pārkāpumu procedūras, vai mūs netikām saulēcīgi informēti. Un tagad mēs esam līdzatbildīgi. Mums nevajag kritizēt valstu vadītājs, kuri dara visu, kas ir iespējams. Viņi ir eiropieši. Un tādēļ uh, Eiropadomas priekšsēdētāja kungs es aicinu veidot stiprākus politikas kontaktus ar uh, parlamentu. Es jūs uh, ierosināju pēc lēmumu pieņemšanas tūlīt uzstāties Eiropas parlamentā, un es domāju, ka jums ir jāstiprina kontakti ar mums un jāorganizē biežāk debates. Paldies! Nākošais ir Kavarjo Kalhikungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, priekšsēdētāji kungs, eh, Van Rompēj kungs. Es vēlētos ar jums pastrīdēties, tad, kad jūs minējāt, ka uh, nekas eh, neietekmēs eh, tās augsto kopienas metodi, bet, eh, ja mēs runājam par Lisabonas līgumu, tad, kad tas stājās spēkā, mēs pieredzam pārēju no kopienas metodas uz starpvaldību metodi. Un ir arī tagad tāda plaisa starp Eirozonas un ne Eirozonas valstīm. Es jums kā padomas priekšsēdētājiem vēlējos pavaicāt ko padome varētu darīt, lai izglābtu šo kopienas metodu, lai te neveidotos kaut kādi ekskluzīvi klubiņi, proti, lai visas valstis varētu piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Paldies, turpin priekšsēdētājs, paldies, a, a, Alvāro kungs lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu, tāda īsa piezīme par Ēģipti. Tā kakafonija, kas valda Eiropas Savienības ārpolitikā, izveidojot ārlietu dienestu un augstās pārstāvs posteni, mums par to ir jāpateicas šīm jaunajām struktūrām, ka mēs neko nevaram izdarīt. Mēs esam bijuši pasīvi Tunisijā, pasīvi Ēģiptē, nu kas tad notiks, piemēram, Taizemē un Kambodžā. Bet Eiropas Savienība var būt aktīva un pārliecinoša tikai tad, ja tā darbojas vienoti. Priekšsēdētāji kungs, jums ir uh, ne tikai jāatrodas savā amatā, bet arī jāveic visi tam pienākošies uzdevumi. Tālāk nevajadzētu būt tik nervoziem par to, ka Francija un Vācija mēģina uh, rast kaut kādas jaunas metodas. Uh, Es vēlējos uzdot īsu jautājumu, vai mēs varētu sagaidīt no jūsu lūpām tagad atzīšanos, ka jūs esat gatavs visiem spēkiem aizstāvēt kopienas metodi, un tagad arī pēdējais teikums. Varbūt, ka parlamentam vajadzētu uh, vairāk parunāt arī ar mm, Eirozonas valstīm, varbūt tad būs vēl papildus struktūra Eirozonas parlaments. Tagad Van Dālenkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, tas, kas notiek Ēģiptē, ir uh, satraucieši, bet neaizmirsīsim arī Ēģiptē dzīvojošos kristiešus. Pagājušā nedēļā mēs uzzinājām, ka 30 koptiešu garīdznieki tika nogalināti tikai dažu kilometru attālumā no Kairas. Uh, Eh, un baznīca pēc tam tika aizdedzināta. Tas viss eh, tur norisinājās, un tāpat bija nemieri arī Aleksandrijā. Uh, Van Rompēja kungs, kādēļ secinājumos par Eģipti Eiropa padome neko ne, nebilda runājot par eh, šo vardarību pret koptiešu garīdzniekiem? Paldies, saka priekšstādātājs. Eh, tagad ir beigusies brīvā mikrofona procedūra. 14 kolēģi izteicās brīvajā mikrofonā. Vairāk nevienam vārdu dot nevaru. Tas ir saskaņā ar manā priekšā esošo runātāju sarakstu. Es ievēroju procedūru un reglamentu. Šefkovičs kungs, lūdzu jums vārds. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs visi piekritīsim tam, ka mums ir nepieciešams vairāk Eiropas e, šai ziņā, it īpaši vairāk Eiropas ir nepieciešams enerģētikas jomā. Un komisija uh, ir gandarīta paziņot, ka mums ir konkrēti mērķi paredzēti. Mums ir ļoti konkrēti nosprauts mērķis 2014. gads, tas ir kopēji jāpabeidz iekšējā tirgus veidošana, tad 15. 16. gads, kad mēs beidzam energoizolētību. izolētību Eiropā, un mums ir nepieciešams īstenot Eiropas likumdošanu šajā jomā. Šeit mēs turpināsim strādāt ar šiem jautājumiem, un ja nebūs Eiropas likumu īstenošanas, pārņemšanas, tad mēs rīkosimies attiecīgi. Mēs eh, savādāk nevaram iedomāties, eh, kā Eiropas eh, pilsoņi varētu gūt labumu no mūsu likumdošanas, ja mums nav funkcionējošs tirgus. E, visbeidzot, e, runājot par energoefektivitāti, kas ir ļoti svarīgs jautājums, šeit arī mums ir jāņem vērā, ka šie secinājumi ir ļoti patiesi. Mēs patiešām atpaliekam un mūsu rezultāti energoefektivitātes uzlabojums ziņā nav īpaši labi. Un komisijas saka, ka ja nekas nemainīsies uz pozitīvo pusi līdz 2013. gadam, tad mēs ļoti rūpīgi izanalizēsim šo sistēmu un mēs nāksim klajā ar tiesiski saistošiem mērķiem. Mēs akcentēsim īstenošanas aspektu šajā svarīgajā jomā vēl secinājumos Eiropa padome, gan priekšstādātājs, gan padoms priekšstādātājs um, atzīmēja, ka enerģētiskā politika ir ļoti svarīga katrai dalībvalstī un arī visai Eiropai kopumā ka mums ir jāstrādā kopā ļoti izšķirīgi, lai veidotu iekšējo tirgu, lai stiprinātu enerģētisko drošību. Par to teica arī Voļska kungs par enerģētisko drošību vēlreiz. Šeit ir divi aspekti. Kā mēs varētu uzlabot šo drošību caur mūsu iekšējo politiku uzlabošanu, un mēs jau strādājam pie tā, mēs uzlabojam starpsavienojumus, mēs eh, strādājam pie tirgus mehānismiem, bet no nu, otras puses, kā mēs varētu uzlabot mūsu ārējās politikas, kā ir eh, mūsu sadarbība ar ārējiem partneriem, kas mums sniedz resursus, kā, kāda mehānisma mums ir, lai varētu mēs prognozēt iespējamās eh, problēmas. Un arī mūsu apņemšanās, ka Eiropas Savienībā mums ir jā, skaidri jāpasaka, ko mēs varētu darīt, lai uzlabotu caurskatamību un sadarbību. Atsauce uz projektu South Stream arī ļoti svarīga šeit. Uh, ir ļoti svarīgi atbalstīt šo projektu, jo no tā mēs varam iegūt jaunus energoresursu avotus Eiropai. Par ekonomikas pārvaldību. Ir jāņem vērā arī sasniegtais iepriekšējā gados Eiropā. No ekonomiskās krīzes mēs guvām arī pozitīvas mācības, proti mēs sapratām, cik svarīgi ir uzlabot sadarbību, cik ļoti mēs esam atkarīgi viens no otra un cik svarīgi ir uzlabot ekonomikas pārvaldību vispār No šīm mācībām mēs esam guvuši labus secinājumus. Un ja mēs būtu runājuši par to pirms dažiem gadiem, piemēram, par nacionālo budžetu parametriem, tad droši vien daudzi teiktu, ka šī diskusija ir pāragra, ka tā piedar pie tāls nākotnes. Un to pašu es varētu teikt arī par valstu reformu plāniem. Komisija ir uzņēmusi ļoti cieši kontakts ar dalībvalstīm. Mēs cenšamies uzturēt dalībvalstu ambīciju līmeni, mēs stimulējam, motivējam valstis, lai tās formulētu skaidrākas stratēģijas nākotnē. Ir skaidrs, ka mūsu darbi nav pietiekami, ka ir jāstrādā vēl un vairāk. Un tāpēc mēs no komisijas puses atbalstam vēl ciešāku ekonomisko sadarbību un arī ekonomikas pārvaldību Mēs esam gatavi atbalstīt tās dalībās, kas ir eh, gatavi sadarboties arī jaunās jomās. Problēma ir tāda, ka daudz no šīm jaunajām jomām ir nacionālās kompetences jomā. Un šeit mums ir jāskatās, kā mēs varētu uzlabot sadarbību. Mēs atbalstītu jebkāda veida ekonomikas pārvaldību, ja būtu skaidri redzams, ka šeit eh, šī politika ir vērsta uz Eiropas mērķiem, kā atbalsta Eiropas tirgu. Un eh, šis darbs ir jābalsta uz eh, godīgu sadarbības ar dalībvalstīm un institūcijām, jo tādā veidā mēs panāksim vairāk Eiropas mūsu darbos. Mm, man ir jāpiekrīt Van Rompēj kungam. Komisija tiešām nav saņēmusi nekādu neoficiālo dokumentu no Francijas un Vācijas, un šāds dokuments, kas netika saņemts, arī netika diskutēts Eiropadomē. Un tāpēc tika pieņemts lēmums, ka abi padomas priekšsēdētāji ļoti konkrēti šo jautājumu izrunās ar Eiropas vadītājiem. Un uz Marta Eiropadomu mēs nāksim klajā ar konkrētiem risinājumiem un priekšlikumiem. Visbeidzot par Ēģipti un Tunīsiju Abās valstīs situācija paliek ļoti sarežģīta, un gan komisija, gan arī ārējās rīcības dienas ciešā sadarbībā domā par to, kā vislabāk izmantot tos līdzekļus, kas ir mūsu rīcībā, lai mēs varētu atbalstīt šo valstu pārēju uz demokrātiju, lai mēs varētu veicināt demokrātisko institūciju izveidi abās valstīs. Paldies, priekšsēdētāji! Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs, man tiešām jārunā ļoti lakoniski, jo, kā man aizrādīja pagājušais, esmu runājis pārāk gari, tā, nu, priekšsēdētājs man aizrādīja. Runājot par Irānu Eh, godātais kolēģi, man jums jāatgādina, ka Eiropas Savienība ir nolēmusi piemērot papildu sankcijas pret Irānu tās kodola programmas dēļ, un pirmo reizi šīm sankcijām ir bijuši reāli rezultāti, un Irāna ir atgriezusies atkal pie sarunu galda. Tādēļ jāsaka, ka mūsu nostāja šajā jautājumā ir ļoti skaidra un ļoti stingra, un mūsu politika ir arī ļoti efektīva, un arī Eštons kundze ved sarunas ar Irānu. Uh, kā varētu teikt sava veida priekšsēdētāja sešām valstīm, kam jāved sarunas ar Irānu par tās kodoprogrammu. Līdz ar to mēs esam ļoti iesaistījušies Irānas jautājumu risināšanā un es uzņemos par to atbildību. Runājot par konkurēt spēju, daži no jums minēja to, ka pastāv iekšējā konkurētspēja un ārējā konkurētspēja. spēja par iekšējo konkurētspēju. Daudz ir teikts darba grupas un komisijas eh, dokumentos. Mums ir jārūpējas eh, veidojot eh, stratēģiju 2020, lai mēs spētu konkurēt arī pasaules mērogā, jo iekšējā konkurence neko nelīdzēs, ja mēs nespēsim izturēt konkurenci arī pasaules globālā mērogā. Virkne deputātu jautāja, vai parlamentā nevarētu apspriest jaunos priekšlikumus par ekonomikas pārvaldību pēc manis un Barozo kungas ziņojuma. Es domāju, šis sižets tiešām būs ļoti interesants un mums ar priekšsēdētāju konferenci un buzekungu vajadzētu konsultēties par to, kā parlamentu iesaistīt šajās sarunās mārta otrajā pusē, pirms tiek pieņemti galīgie lēmumi par eirozonu un citiem mēs secinājumos, lēmumos rūpējāmies par to, lai e, valstis, kas nav eiro zonā, varētu piedalīties ekonomikas pārvaldībā. Un tas ir ļoti skaidri pateikt secinājumos. Eiropas Savienības dalību valstis, kas neietilpst eirozonā, uh, tiks uzklausītas un tās varēs piedalīties ekonomikas koordinācijā, protams, ar zināmiem noteikumiem. Vēl divi komentāri. Tie, kas saka, vai jūs varat apzvērēt pie kopienu metode šeit, es viņiem atbildu, es varu zvērēt uz, kopie, uz Lisabonas līguma un uz eh, arī eh, tiem secinājumiem, ko pie, padomu pieņēma, kuros ir teksts balstoties uz lēmu, eh, uz līgumiem. Un līdz ar to es pieturos tikai pie līgumiem un ne pie kā cita, kā pie līgumiem. Par minoritātēm tuvējos austrumos. Tā nav sakritība, ka deklarācijā divreiz mēs runājam par plurālismu. Tas nozīmē, ka demokrātiju nevar veidot tikai ar vairākuma viedokli, bet ir jāciena arī mazākuma viedoklis un plurālisms. Paldies! Priekšsēdētāji kungs, paldies viceprezident kungs, paldies visu politisko grupu vadītājiem, visiem deputātiem par šo diskusiju. Līdz ar to sēde ir slēgta. Paldies, prezident kungs.